trūkums. Mm. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich. Dāmas un kungi, turpināsim tagad mūsu sēdi, un es gribētu jūs informēt, ka balsojums par pēdējo darba kārtības punktu notiks rītdien pulksten 12. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, bet vispirms man ir vēl divi paziņojumi. Pirmkārt, atbilstoši 216. panta 4. punktam reglamentā jāpaziņo, ka uh, vakar uh, iesniegtajam precizējumam uh, netika iesniegti nekādi iebildumi, un līdz ar to šīs papildinājums tiek apstiprināts. Atbilstoši 87. a